grozījums eh, saskaņā ar 216.4. punktu grozījums. Šie grozījumi eh, tekstos būs pieņemti, ja 24 eh, stundā 40 deputāti neiesniegs citus priekšlikums. Šos tekstus atradīsiet vietnēs Jans Direkt un tie tiks publicēti arī šīs sēdes protokolā. Nākošais starpkārtības jautājums ir kopīgās debatas tiesiskums.